krēkiem šovasar. Dod vārdu komisāram Dimas kungam. Lūdzu, jums vārds. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρος. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu parlamenta deputātiem paust līdzjūtību līdzjūtību vēlos izteikt tiem, kas kļuva par upuriem tī, un ciet šajos uh, meža ugunsgrēkos. Šogad daudz kas tika darīts, lai apkarotu meža ugunskrēkus, tie izcēlās dažādās dalību valstīs, un Eiropas Savienības centieniem bija nozīmīga loma. Eiropas Savienība piedāvāja palīdzību tām valstīm, kuras skār šie briesmīgie meža ugunskrēki. Vēlos sirsnīgi pateikties Eiropas parlamentam par to, ka pilotu projekta finansējums tika nodrošināts, un vēlos uh, šai sakarā teikt, ka šī pilota projekta ir, pilota projekts ir neliela daļa īstenojot tos priekšlikumus un īstenojot tās idejas, kādas nāca no Varņiekunga. Es viņam arī vēlos sirsnīgi pateikties. Tātad šī pilota programma palīdzēja stiprināt mūsu ieguldījumu un mm, kāpināt mūsu spēju reaģēt un palīdzēt ātrāk tām valstīm, kuras skāra Francija, eh, Spānija, Itālija un citas Eiropas Savienības dalību valsts aktīvi darbojās. Viņ, šīs valstis sniedz palīdzību Grieķijai, arī Itālijai, Portugālai un um, ļāva izmantot īpašās ugunsgrēku dzēšanas lidmašīnas. Pirmo reizi ar Grieķijas eh, iestādēm un Portugāles iestādēm sadarbojās eh, dažādas institūcijas, tika izmantot arī kuģu palūdzība un tika radīta tāda tā kā autonoma e e Eiropas ugunsdzēsības dienesta aizsākums. Mm, bija ļoti daudzas balses, to izteica politiķi un arī iedzīvotāji, ka Eiropas līmenī ir nepieciešama ugunsdzēsības spēki, tāda tā kā tāda grupa, kas ātri varētu reaģēt tad, kad rodas tāda nepieciešamība. Liela centieni tika izdarīti šai virzienā radīt šo uh, Uh, ugunsdzēsības vienību, kas varētu efektīvi apkarot meža ugunsgrēkus, un, kā jau teicu, Eiropas parlamenta atbalsts bija izšķirīgi nozīmīgs. Šādi tika rasti līdzekļi un uh, varējām mm, izmantot gan lidmašīnas, gan arī dzēšanas uh, īpašas cisternas un mašīnas. Tātad. Uh, Ir ļoti nozīmīgi strādāt uh, šai izpratnē un palīdzēt uh, šīm uh, valstīm kopumā. Sešās valstīs tika izmantota šī iespēja no deviņām, kuras kopā skāra šī problēma, un tātad šīs ugunsgrēku, ugunsdzēsības spēku vienības tika koordinētas. Protams, kā arī nacionālie uh, spēki tika uh, izmantoti Grieķijā, Portugālē īpaši. Taču, kā jau teicu, citas valstis piedalījās un varēja jā, izmantot citu valstu ugunsdzēsības tehniku, un tās darbojas, darbojās Eiropas Savienības uzdevumā un nevis tikai nacionālā līmenī. Un šādā veidā varētu slēgt tos, teiksim, tās nepilnības, pārvarēt tās nepilnības, kādas līdz šim ir bijušas jāsver īpaši, cik nozīmīgi bija Spānijā, Portugālē, Itālijā, Grieķijā šī palīdzība, kas tika sniegta no gaisa, proti izmantojot gaisa spēkus, gaisa lidmašīnas, kas dzēs no gaisa Korsikā, Mm, tika dzēst ugunsgrēku un Korsikā sala, tā bija īpaši atkarīga no palīdzības, un palīdzība tika sniegta. Tāms un kungi, es domāju, ka ir nozīmīgi, lai būtu šāda neatkarīga uh, ugunsdzēsības vienība, un domāju, ka šī pilotu projekta programma patiesi ir tāds tā kā pīlārs nākotnes ātrai uh, vienībai, kas varētu aktīvi darboties uh, meža ugunsgrēku un arī dabas katastrofu gadījumos, vai arī, teiksim, tādu katastrofu gadījumos, kurus izraisīs cilvēks. Protams, kā arī mēs esam pārdomājuši šo situāciju, analizējuši kas ir saistīti ar uh, meža ugunsgrēku izcelšanos. Protams, ka ir veicami uh, administratīvi pasākumi, ir nepieciešams arī īpaši aizsargāt mūsu mežus un noteikti atbildība ir gan komisijai, gan arī citām institūcijām, lai nākotnē šo aizsardzību varētu īpaši efektīvi veikt. Un ja būs tāda uh, Eiropas vienība, tad tas būs tāds papildus, tā kā drošības ventils šā, šādos gadījumos. Ir uh, nepieciešams investēt uh, cilvēku resursos, lai būtu atbilstoši izglītoti darbinieki, kas varētu ātri reaģēt katastrofu skatījumos. Mm, sakarā ar meža ugunsgrēkiem rodas uh, praktiskas dabas problēmas. Uh, lielākā ir koordinācija apkarojot meža ugunsgrēkus. Ja uh, padomā, balstoties uz kādiem kritērijiem, kādiem prioritātēm, uh, notiek dzēšana un kur, kad uh, tiek dzēsts. Ja, teiksim, ugunsgrēks ir vairākās vietās vienlaikus, tā kā tas uh, bija Grieķijā. Mums jāanalizē uh, notikošais, un uh, Eiropas komisija aktīvi piedalīsies šajā diskusijā, un uh, Eiropas Savienības padome atbilstoši pilotu programmai varēs atbilstoši uh, rīkoties. Dāmas un kungi! padome un Eiropas parlaments sadarbojas un jāsadarbojas arī ir ar komisiju, radot šādu mehānismu. Un starplaikā dalībvalstīm nevajadzētu palikt bezdarbīgām un uh, Uh, veikt uh, visu to, kas ir viņu uh, atbildībā saistībā ar informācijas tālākdošanu. Tagad par civilo aizsardzību, tas ir no 2001. gada, jau ieviest pirmos tā darbības gadus šis mehānisms darbojas, nebija daudz reižu, kad bija nepieciešams reaģēt no 2005. gada un pēc tam bija vairāk tādas aktīvas darbības, tas notika gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Aptuveni 50% no darbības bija Eiropas Savienībā un uh, otra puse ārpus. Īpaši svarīgi ir tas, lai mēs arī uh, civilo uh, palīdzību sniegtu ārpus Eiropas Savienības robežās, tad, kad uh, ir absolūti nepieciešamība. Kā jau teicu, toreiz pēc tsunami tika sniegta uh, palīdzība Un šajā gadījumā un kādos citos mēs bijām pirmie, kas reaģēja, mēs bijām pirmie, kas patiesi nosūtīja speciālistus uz tām vietām, kuras skāra šīs dabas katastrofas. Bet, kā jau es teicu, vēl daudz, kas ir jāpadara un kas uh, uh, Lasa van uh, sastādīto dokumentu saprot, cik daudz mēs vēl varētu darīt civilās aizsardzības uh, jautājumos, lai Eiropas uh, pilsoņi justos uh, drošāk un tas būtu, um, tas nāktu pa labu mūsu mežiem un videi. Paldies! Paldies, komisārs Dīmas. Tagad pāriesim pie runātājiem politisko grupu vārdā un kā pirmajam došu vārdu Skila Kākis kungam. Tautas partijas grupas vārdā divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Dienvidē Eiropā katru gadu 400 tūkstoši e, e, hektāru mežu izdeg. Šeit e, tā ir milzīga katastrofa, kas notiek katru gadu. Turpmākajos gadu desmitos um, problēma noteikti vēl sāsināsies. Pēc 30, 40 e, gadiem, tātad šo gadu laikā, uh, mēs uh, pieredzēsim, ka ir grūti cīnīties pret uh, siltumnīcas gāzes uh, radošo efektu, un tas attieksies jau īpaši uz Dienvidu Eiropu. Un mežos vēl ātrāk varēs izcelties ugunsgrēki. Mums to nāksies pieredzēt. Mēs pieredzēsim arī to, ka uh, mežugunsgrēki būs aizvien spēcīgāki un uh, Eh, tātad lielāks ugunsgrēku risks pastāvēs. Un šādos sarežģītos apstākļos dzēst ugunsgrākus eh, tā ir dalībvalstu kompetence. Dalībvalsts eh, ļoti veiksmīgi arī dara, tātad cīnās pret šiem ugunsgrēkiem, bet dažkārt ugunsgrēki ir tik milzīgi un tik postoši, kur, eh, ka, ka ir vajadzīga plašāka palīdzība, un mūsu politiskās grupas priekšlikums balstās uz šādiem īpašiem gadījumiem, kad eh, ir postoši ugunsgrēki, un šeit arī parādās, cik ļoti nepieciešami ir tādi ātrās reaģēšanas ugunsdzēsības spēka Eiropā, un to piedāvājam arī ziņojumā. Tad ir vajadzīgs ātri un elastīgi rīkoties, arī runājot par līdzekļu piešķiršanu. Uh, Un uh, Dienvidē Eiropā uh, ugunsgrēku apkarošana tiešām ir prioritāte, līdz ar to būtu jāizstrādā uh, rīcības plāns Eiropas Savienībā, lai pēc iespējas ātrāk var rīkoties. Ir būtiski, lai šeit naktu klājā uh, komisija ar savu priekšlikumu, lai varētu apkarot šāds dabas katastrofas. Manā valstī um, šis. Uh, lēmums ir ļoti būtisks tiem pilsoņiem, kas ir cietuši, tāpēc ir svarīgi, ka parlaments šādu lēmumu pieņem. Uh, un parlaments cerams arī ņems vērā šo cilvēku vajadzības un pieņems šo lēmumu. Paldies! Paldies! Um, tagad nākošais runātājs uh, sacēsim demokrātu vārdā Potomjāte kundze, 2,5 minūtes lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Um, šogad pieredzējām, ka meža ugunsgrēki bija vēl uh, smagāki, un katru rudeni praktiski mēs konstatējam, cik daudz ir izpostīts. Mums īpaši jāpalīdz cilvēkiem, kas ir cietuši no šīs katastrofas Grieķijā. Mēs atkal uh, redzam, ka simtiem tūkstošu hektāru uh, izpostītas platības. Uh, tiek konstatēts tas pats ir Spānijā, Portugālē un Itālijā. Viena lieta, komisāra kungs, ir uh, skaidra, un to jūs arī uzsvērāt. Mēs uh, Nesam izdarījuši pietiekam daudz secinājumus no pagātnes kļūdām, jo aptuveni sešus gadus mēs runājam par šādu ātru, ātri reaģējošu vienību. Par to tiek runāts, bet daudzas valdības kļūdās. Uh, gan e, īstenojot e, mehānismus, gan arī e, nepietiekami darbojoties, iestrādājot šīs normas likumos un, piemēram, arī nepietiekami daudz darot tajā jomā, kas skar mežu atjaunošanu un platību at, tātad rekultivēšanu šeit ir jāizmanto solidaritātes fonda līdzekļi, tiem uzreiz jābūt pieejamiem. Un uh, nekādi administratīvie, uh, administratīvās procedūras nedrīkst kavēt šo procesu. Un komisārkungs, jūs zinat uh, labāk nekā mēs, ka mēs šeit saskaramies ar jaunas paudzes ugunsgrēkiem. Tie ir uh, saistīti ar klimata pārmaiņām un īpaši uh, smagi skar Dienvidu Eiropu. Uh, Šie ugunsgrēki ir īpaši intensīvi. Mums ir absolūti nepieciešama meža aizsardzība un tās pārstruktūrizācija Eiropas līmenī, un tas ir jāpiemēro jaunajiem apstākļiem. Lai varētu izsargāties no meža ugunsgrēkiem, ir nepieciešama politiska reakcija, veidojot uh, pasākums, uh, kas ir saistīts arī tieši ar klimatu pārmaiņu samazināšanu. Paldies! Paldies tagad liberāļu demokrātu grupas vārdā Bilbao kundze. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies eh, komisāram par skaidrojumiem. Eh, tik tiešām es domāju, ka ir jāveido kopienas politika, lai mēs varētu strādāt pie preventīviem pasākumiem. Un arī mēs redzējām šīs vasaras notikumus, tāpat es gribēju pateikt, ka savas runas sākumā es gribēju atgādināt, pieminēt četrus bojā gājušos uh, ugunsdzēsējus uh, un izteikt uh, savu līdzjūtību viņu ģimenēm. Šis notikums notika Taragonā, Sanfanas provincē. Um, tāpat arī es gribētu runāt par koordinācijas politiku. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka ļoti daudzi ugunsgrēki, kas ir, eh, kas ir notikuši, ir skaidrojami ar ļoti daudzām urbānistiskām iniciatīvām. Un tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams Eiropas līmenī strādāt pie drošības pasākumiem, ieviešot sodus pār ekoloģiski raksturu noziegumiem. Un arī mums vajadzētu analizēt E, iespēju pakļaut e, šādas personas e, vai, kriminālu vajāšanai Eiropas līmenī. Tāpat arī nepiecie, jāpiešķir nepieciešamie resursi, lai varētu veidot inovatīvos mehānismus, kas varētu savlaicīgi mērīt temperatūras, vēja ātrumu, virzienu, tādējādi palīdzētu mūs, mums visiem būt pasargātiem. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Tribopulos kungs, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, patiesi. Tas ir interesanti, ka Grieķi par šo jautājumu runā. Tas skar visus Eiropas dienvidus. Un sistemātiski šādi meža ugunskrēki uh, tiek reģistrēti, liela platība tiek iznīcināta, biodaudzveidība tiek iznīcināta, cilvēku dzīve, tā tiek ļoti smagi iespaidīta. Un pēdējie meža ugunsgrēki Grieķijā, pēc tiem redzējām, ka nav pietiekoši labas mežsaimniecības politikas. Un dažkārt ir tāda mirsaimniecības politika, kas ir pretrunā uh, viena otrai dažādajos uh, reģionos. Un, diemžēl abas lielās partijas mēģina to tā nepilnīgi skatīt šo jautājumu un negarantē meža aizsardzību, kas ir pat pie mums garantēta konstitūcijā. Ir ļoti nozīmīgi aizsargāt arī cilvēku dzīves vietas redzam, ka dažās vietās ļoti daudz atkritumu ir uzkrājušies mežos, un arī tur izceļas ugunsgrēki. Un dažkārt redzam, ka nav pietiekami skaidri pasākumi. Ja mēs runājam par iemesliem, tad jārunā arī par profilaks, par saulaicīgu profilaksi, koordinējot kopējus pasākumus. Un šādos ietvaros ir nepieciešama kopīga Eiropas ilgtspējīga politika mežiem, mežsaimniecībā. Mums ir uh, jācenšas panākt to, lai līdzekļi no atbilstošajiem fondiem, fond, šiem solidaritātes fondiem patiesi tiktu pareizi izlietot, ka viņi tiktu saprātīgi un ilgspējīgi izlietot, jo līdzekļi, kas uh, tiek uh, piešķirti tām, uh, tiem apvidiem, kurus ir skāruši šie ugunsgrēki, tos sadalot ir jābūt skaidriem kritērijiem un ir jāgarantē mežu uh, Uh, stādīšana un jānosaka, ka šie līdzekļi ir jāatmaksā, ja parādīsies, ka šie līdzekļi ir izmantoti, piemēram, turismam vai apmetņu celt, vai dzīvesvietu uh, cel, uh, celtniecībai. Parlaments ir izteicis savus priekšlikums un rezolūcijas, kurās runā par saulaicīgu šo briesmu novēršanu, bet, diemžēl, tas nekad nav bijis īstenots. Es domāju, ka ilgtermiņa mežu aizsardzība un biodaudzveidības aizsardzība būs iespējama tikai tad, kad mums būs skaidra politika reģionālā, nacionālā līmenī, aktīvi iesaistoties pašvaldībām, aktīvi iesaistot iedzīvotājus uh, un radot um, jaunus, tā, tā teikt, zaļos amatus, uzsverot nepieciešamību apmācīt cilvēkus Un, protams, ir nepieciešama arī ļoti laba apmācība ugunsdzēsējiem. Mums eh, jāintensificē mūsu centieni, lai savlaicīgi apkarotu dabas katastrofas. Mums ir jāstiprina mm, šīs eh, vienības, kas apkarotu meža ugunsgrēkus, tā kā komisārs to uzsver, un arī uh, eh, Marģie uh, ziņojumā minēto jāievēro. Tādēļ mēs vēlamies Eiropas parlamentam piedāvāt rezolūciju, nosakot, ka nepieciešami kopēji soli, lai dalību valstis kopā varētu darboties un lai veiktu profilaktiskus pasākums apkarojot katastrofas un efektīvāk izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus. To mēs esam parādā mūsu bērniem. Paldies! Paldies! Nākamais uzstāsies Šuntis Kungs goe grupas vārdā. Pusotra minūte. Ceru, ka izrunāju jūsu uzvārdu pareizi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mana valsts, Grieķija, jau trešo gadu pēc kārtas cieš no katastrofāliem meža ugunsgrēkiem. 2007. gadā šie te meža ugunsgrēki bija viena no briesmīgākajām katastrofēm Grieķijas jaunākajā vēsturē, bet tagad arī ugunsgrēka attikā parādīja, cik svarīgi ir aizsargāt vīdi. Un eh, es gribu teikt, ka Atēnas ir Eiropas galvaspilsēta. pilsēta Uh, kurā ir vismazāk zaļas teritorijas pilsētā, un tur ir arī uh, piesārņota vīde, un 2007. un 2009. gada meža ugunsgrēki, protams, vēl pa, pa, sāsnāja šo problēmu. Klimata pārmaiņas var padarīt atbildīgas par šiem te postošajiem ugunsgrēkiem Dienvidē Eiropā, bet ir arī dažādi citas problēmas neizdarības Eiropas politikā un nacionālajā politikā. Uh, jo ir eh, eh, jāmaina mūsu vidas aizsardzības stratēģija. Grieķijas valdības eh, viena pēc otras saka, ka tās īstenos apmežošanu postītajās teritorijās, bet bieži vien trūkst līdzekļi un Eiropas Savienības līdzekļus nevar pietiekam elastīgi izmantot. Es gribētu uzdot jautājumu, Dimas kungs, kā mēs varētu atbalstīt mežu aizsardzību uh, Uh, ar kartogrāfijas palīdzību, ja mums būtu šādi kartēšanas uh, um, pasākumu, tad mēs varētu konstatēt, ka, kuras ir jūtīgākās zonas. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka turpinās šādas katastrofas uh, Dienvidē Eiropā. Kādu finansēju jūs varētu piedāvāt, piemēram, apmežošanas pasākumiem? Un visbeidzot, vai komisija piedāvā uh, vest sarunas ar jauno Grieķijas valdību, kas veidosies pēc vēlēšanām, lai varētu veidot uh, attiecīgu reģistrācijas sistēmu Atikas uh, eh, reģionā pie lidosts, piemēram, lai reģistrētu jūtīgās zonas. Paldies, tagad Cavēlas kundze, četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Komisāra kungs, man bija liels prieks uzklausīt jūs teikto. Tas, ko jūs teicāt, bija arī kā atbilde uz vēstuli, kuru mēs jums nosūtījām otrajā mežugunsgrēku dienā, un tur mēs izteicām priekšlikumu rīkoties kopīgi Dienvidē Eiropā. Tad, tad veika kopīgs pasākums profilakses jomā, tad, lai novērstu mežugunsgrēkus un mēs arī e, iesniedzām konkrētus ekspertu priekšlikums šajā jomā. Man ir prieks, komisāra kungs, kā citi e, deputāti no Grieķijas un Spānijas, no citām politiskajām grupām arī aicinājumu uzklausīja, e, kad mēs teicām, ka mums vajadzētu paust savu viedokli Eiropas parlamentā un veidot kopīgu stratēģiju, lai apkarotu dabas katastrofas. Komisārkungs. Kā tagad izskatās, tad um, klimata pārmaiņas izraisa gan mēžu ugunsgrēkus, gan plūdus. Arī uh, tas ir izvērsies par struktūrālu fenomenu Eiropā. Uh, tātad uh, plūdi un meža ugunsgrēki jau kļūst par tādu ikdienu. Uh, Uh, vidējā termiņā, ilgtermiņā. Mums, protams, par to ir jādomā, bet tagad mums ir jāveido uh, pamati ilgspējīgai stratēģijai, ilgstošai stratēģijai. Un uh, tāpēc vidusjūras valstu valdībām ir jātiekas un jāpārliecina mūsu ziemeļi kolēģi šādu mehānismu izveidot un nostiprināt. Tas ir gan subsidaritāts, gan solidaritāts garā. Uh, Ja pareizi saprotu, komisāra kungs, jums ir zināmi iebildumi uh, pret uh, to, ka tiek ievērots subsidiaritātes princips no Ziemeļierāpas puses, bet dabas katastrofas taču var skart jebkuru valsti. Mums tiešām ir bāžas, ka tās uh, pletīsies plašumā un nodarīs postījumus dabai arī Ziemeļierāpā. Uh, Tāpēc, komisār kungs, bija tiešām pareizi veikt profilaks pasākums, piedāvāt šādus profilaks pasākums. Mums ir vajadzīga šāda novēršanas politika, lai apkarotu šo fenomenu e, ir šī te, šī te spēki, kas ir Korsikā, tie darbojas galvenokārt vasarā, un ir svarīgi, lai šie spēki tiktu paplašināti, nostiprināti, un arī, lai vīdes komisārs uh, Uh, skatīt šo jautājumu. Gribētu uh, dienvīdu dalību valstu deputātus parlamentā aicināt strādāt kopā, runāt ar savām valdībām, sadarboties ar savām valdībām, sadarboties ar komisāru Dīmas, ar padomi, un tas nāks par labu visām dalību valstīm, kas atrodas Eiropas Savienības dienvedos. Izlasīja Eiropas Tautas partijas priekšlikumu to arī atbalstu. Gribētu piebilst tikai vēl to, un tad man ir prieks, ka šāda rezolūcija tika piedāvāta. Es gribētu piedāvāt tikai vēl vienu papildus punktu šajā rezolūcijā, papildus tam, ko piedāvā Tautas partija. Tur tiek runāts par uh, klimatu pārmaiņām un par to, ka tās uh, e, izraisa. Uh, mēžu ugunsgrēkus. Kopenhāgenes konferencē komisijai vajadzētu pievērst īpašu uzmanību stratēģijai, uh, dabas katastrofu novēršanai, apkarošanai, un būtu jānosaka arī konkrēts budžets, kas būtu izmantojams, uh, lai um, tātad uh, izmantotu šos līdzekļus dabas katastrofu novēršanai un apkarošanai. Un klimata konferencē Kopenhāgenā vajadzētu arī nostiprināt šādu vienotu uh, spēku pastāvēšanu Eiropā. Uh, mēs, komisāra kungs, ceram, ka Kopenhāgenā šī te stratēģija dabas katastrofu apkarošanai būs prioritāte. Ceru, ka jūs uh, to tā uzsvērsiet, kad dosieties uz Kopenhāgenu. Paldies, tagad Obermajer kungs, divas minūtes lūdzu. Cienītā priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi, Tas, kas notika šovasar Grieķijā, tam nevajadzētu nekad atkārtoties Eiropā. 75 ugunsgrēki bija reģistrēti, 6 nekontrolēti un uh, Atēnas ziemļos bija šie smagākie ugunsgrēki. Un tikai tādēļ, ka uh, ugunsdzēsēji ārkārtīgi mm, intensīvi strādāja un daudz brīvprātīgie viņus atbalstīja. Tātad mēs varam tikai šim faktam pateikties par to, ka tika novērts cilvēcisks uh, traģēdijas, cik vien bija iespējams, un uh, ūdens, i, uguns ierobežota. Dzirdējām, ka ugunsdzēsēju tehnika nebija uh, īpaši uh, moderna, un es pats. Uh, vairākus gadu desmitus esmu brīvprātīgās Austrijas ugunsdzēsēju biedrības biedrs, tad mēs patiesi saprotam, kas tika paveikts. Un tagad par komisijas teikto. Es domāju, ka ir uh, lieliski, ka mēs šeit varam tādus Eiropas uh, spēkus mobilizēt tad, kad lokāli ir kādas programmas. Es pats uh, domāju, ka šis teiciens palīdz sev pats sadarīt, Dievs tev palīdzēt, tas ir būtiski, bet ir būtiski, lai tiktu veidoti mehānismi, kā palīdzēt viens otram. Uh, Un šīs daudzās ierosmes, kādas ir izteikts Vācijā, Austrijā, varētu no šīs sistēmas mācīties, jo šajās valstīs ir tāda, tāds simts gadus jau sev pierādījis ugunsdzēsēji, brīvprātīgi ugunsdzēsēji tīkls, un es varu arī palīdzēt nodibināt kontaktus ar atbilstošajām struktūrām Vācijā. To es piedāvāju Grieķijas kolēģiem un piedāvāju uh, Ja viņi vēlasies, tad varbūt eh, varētu tādu tā kā pilotu projektu kādā noteiktā reģionā mēģināt uh, īstenot. Un es uh, esmu gatavs ar uh, Austrijas ugunsdzēsēju uh, brīvprātīgās padomas locekļiem uh, dot jebkuru palīdzību. Paldies! Paldies, tie bija uh, tie, kas uzstājās politisko grupu vārdā. Tagad pārējie runātāji un vispirms uh, Baņē kungs. Divas minūtes, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsādātāji, komisāri, kungs, darbie kolēģi. Pirmkārt, es gribētu pateikties komisāram Dimasam par to, ka viņš ir kopā ar mums un par to, ka viņš sniedz atbildi uz eh, daudziem jautājumiem un eh, palīdzēs mazināt spriedzi šo, eh, šīs katastrofas sakarā un arī arī par to, ka viņš pieminēja Eiropas civilās Eh, aizsardzības eh, spēku veidošanu un eh, ziņojumu, kuri sagatavoju mm, šī gada maijā. Un tad, kad es pārlasu ziņojumu, es redzu, ka vēl aizvien tas ir ļoti aktuāls. Pilnīgi skaidrs, ka šeit jāapzinās, ka iesaistītās valsts ir ne tikai Grieķija, bet, bet visas valstis un ikvienu valsti var skar ne tikai dabas, bet arī humānas katastrofas. Un es šeit arī gribu pieminēt ne tikai mežuguns grēkus, bet arī jūras katastrofas, ērikas, um, tankoģu katastrofu, rūpnieciskas katastrofas, Černo, Černobiļu, atcerēsimies tsunami. Uh, piemēram, Atcerēsimies 20. Gadsum, gadsimta sākuma tsunami vidusjūrā, kas pilnīgi noslaucīja no zemes virs Mesīnas pilsētu. Protams, es vēlos sacīt, ka mūsu izmantotie līdzekļi neatbilst eh, šo katastrofu raksturam, kas kļūst vēl aizvien nesaudzīgāks, ņemot vērā globālo sasilšanu. Tāpēc mums ir jābūt daudz ambiciozākiem. Un es gribu pateikt komis, eh, komisāram Dīmasam un viņa darba grupai, kas ir domājuši par civilās aizsardzības mehānismiem. Es domāju, ka tomēr jādara vēl vairāk un kad ar dalībvalstīm, kuras to vēlas, ir jāveido eh, vairāka pastiprināta sadarbība. Eh, varbūt, ka mēs to, to darīsim nevis visas 27 valstis, bet iesākumā 12 vai 15 valstis, bet runājot par katastrofām, tas attiec uz pilnīgi visiem. Plūdi Vācijā 2002. gadā vai lielās pandēmijas, terorismu, teroristu uzbrukumi var skart jebkuru valsti, un es domāju, ka ir jāpiedāvā dalībvalstīm virzīties vēl tālāk, un tāpat arī e, e, es esmu pārliecināts, ka apkārtējais vidas un aizsardzības komitejas jūs atbalstīs šajā darbā. Paldies, tagad Estrēlas kundze, divas minūtes lūdzu. Senjora prezident, senjora komisāriju. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Mēs e, runājam atkal plenārsēdē par meža ugunsgrēkiem, jo katru gadu uh, meža ugunsgrēkos iet uh, bojā liela daļa mežu. Klimata pārmaiņas uh, un dažādi citi faktori ir līdz uh, vainīgi. Mēs nevaram vienmēr pilnībā izvairīties no katastrofām, bet varam rīkoties profilaktiski. Mēs varam samazināt siltumnīcas gāžu izmešus, mēs varam īstenot atbilstošu mežsaimniecības politiku, mežpolitiku, kas novestu pie tā, ka uh, Mm, tiktu atzīt tas lielais darbs, ko meži, kā, ko meži dara vīdes apstākļu uzlabošanā, piemēram, samazinot CO2 gaisā un vīdes instrumenti, kādas tos videi, tie ir jāatzīst, ir nepieciešams lielākas investīcijas lai uh, samazinātu meža ugunsgrēku iespējas. Um, Portugālai, piemēram, ir noteikti jauni noteikumi un arī noteikumi, kas skar meža ugunsgrēku dzēšanu. Ir arī jauni noteikumi izstrādāti, lai uh, atjaunotu mežus, lai stādītu jaunus mažus, bet ir jādara vairāk un jādara labāk visās dalībvalstīs, kuras skar šie meža ugunsgrēki. Ir absolūti nepieciešams, lai komisija pieņemtu tos priekšlikumus, kurus parlaments ieteica. Vairākās rezolūcijās esam runājuši par to. Kolēģi jau atsaucās uz to un pieminēja arī Barņē dokumentu, kur ir uh, izstrādāti. Vides uh, komitejā tika sastādīts arī ziņojums par vides katastrofām, un arī tajā bija nozīmīgi priekšlikumi izteikti. Ir nozīmīgi to pateikt arī dalību valstīm, dalību valstīm, kas uh, norāda uz finansējumu un bieži saka, ka tās nevar pietiekam daudz darīt, jo uh, tam nepietiek līdzekļu. Bet jānorāda dalībvalstīm uz to, ka ļoti dārgi ir tas, ja dalībvalsts neko nedara. Kopenhāgenā tika uh, aizsākta. Uh, Ļoti nozīmīga darbība tika noslēgta, nozīmīga konvencija mums ir jāvirzās uz priekšu meža ugunsgrēku jautājumā, tā kā mēs to darījām jau plūdu uh, jautājumā. Paldies! Oui, merci, Paldies, priekšsēdētājs! Šovasar! Arī Korsika bija kļuva par upuri ugunsgrēkiem. Tieši tāpat kā Kanārijas salas Sardīnija, Grieķija, Katalonija. Un runājot par cietušiem iedzīvotājiem, mūsu grupa gribētu, lai pirmkārt tiktu garantēta Eiropas solidaritāte, īstenojot solidaritātes fondu. Uh, un ko darīs komisija šajā sakarā, tas būtu mans pirmais jautājums, ko es vēlos uzdot komisāram. 23. jūlijā Korsikā bija ārkārtīgi liels sakarstums, ļoti sauss gaiss, spēcīgs siroko, un šajā kontekstā, kas būs aizvien, aizvien biežāks, ņemot vērā globālo sasilšanu, visi līdzekļi tika izmantot līdz pēdējai iespējai. Eh, pēdējo mēnešu laikā meteoroloģiskie apstākļi tomēr kļuva maigāki. Un šādos eh, meteoroloģiskos apstākļos eh, un tādos, kādus mēs paredzam vēlāk, tomēr ir jārēķinās ar to, ka mums ir nepieciešama Eiropas civilā sadarbības spēka, kā jau to pieminēja Barņiekungs, un Mums ir jāķers pie ļaunuma iznīcināšanas pirms tas ir sācies. Pretējā gadījumā var būt eh, par vēlu, jo mēs varam nonākt pie tā, ka visi meži būs izdegoši. Un mums ir jāiet eh, tālāk nekā pilotu projektu, kurus pieminējāt jūs, komisārkungs. Mums ir pirmkārt eh, maksimāli ātri jāizveido uh, Eh, civilās aizsardzības spēki, kas varētu risināt tos izaicinājumus, ar kuriem saskars visi Eiropas iedzīvotāji, un konkrēti arī, lai varētu risināt mēžu ugunsgrēkus eh, dzēšanu vidusjūras reģionā. Mēs esam šajā sakarā iesnieguši grozījumu, un mēs ceram, ka lielās grupas eh, un tautas partijas grupa, kur pārstāv Barņiekungs, palīdzēs mums pieņemt šo grozījumu. Paldies! Paldies! Nākamais. Tusas kungs, pusotra minūte, lūdzu. Οι πυρκαγιές είναι βαθιά πολιτικές. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēžuguns grēki ir arī politiska problēma, un tas skaidri parādās tādās valstīs kā Portugāla, Spānija, Francija, Itālija un Grieķija. Tur ir bijušas sāpīgas sekas gan iedzīvotājiem, gan arī videi. Balstoties uz mūsu Grieķijas pieredzi, varu teikt, ka uh, dažādās vietās notikušie meža reģio, uh, ugunsgrēki, kas bija uh, tādi ļoti postoši, tie ir uh, politiskās rīcības trūkuma rezultāts. Nav bijusi pietiekama grība tiešām aizsargāt mežus, un tas noteikti e, ir jāsaist arī ar kapitalistiskajām interesēm, kurām vienmēr tiek dota priekšroka. Uh, un ir bijuši arī ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumi. Un cilvēkiem, kas cieši, tas pilnīgi nekādi nav saprotams. Ir jābūt uh, skaidram, uh, ka tad, kad uh, notiek ugunsgrēks, tad pat vislabākais aprīkojums nevar palīdzēt, uh, ja mēs neapkarojam uh, iemeslus. Ja kapitāls un uh, merkantilās intereses ir prioritāti, un ja mēs to pieļaujam, tad mēs neapkarosim uh, šos te uh, cēloņus un cīnīsimies vēl joprojām ar šīm problēmām. Arī 2009. gada septembrī mēs to redzējām, kad bija katastrofāli plūdi, un šī te kombinācija uh, ugunsgrēki un plūdi uh, pēdējā laikā ir nodarījis milzīgas zaudējumus. Infrastruktūra ir gājis bojā viens cilvēks. Un tas uh, ir ne tikai tāpēc, ka ir bijuši lieli lieti, tā nav tikai dabas katastrofa. Šeit ir runa par to, kā mēs rīkojamies ar zemi. Un uh, šeit ir jāveic pasākumi, jākonstatē bojājumi, uh, zaudējumi, kādi ir bijuši lauksaimniekiem, uh, ir vajadzīga mežu atjaunošana, tātad teritorija apmežošana, lai gan kalnu reģionos, gan mežos uh, tiktu darīts vairāk, lai aizsargātu dabu. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Arī, ja mums šodien nav milzīgs laiks spiediens, gribētu tomēr lūgt runātājus ievērot uh, Uh, uzstāšanās laiku, lai respektētu kolēģus. Paldies. Nākamais Māro kungs, divas minūtes. Grazie, signor Presidente. Eh, indubbiamente lo strumento di bilancio. Che... Jā, priekšstādātājs konce. Runājot par budžeta instrumentu, kāds eh, ir eh, Eiropas Savienībai šajā ļoti eh, būtiskajā jomā Jāuzsver, ka tas ir ļoti e, liederīgs e, instruments. Jāuzsver solidaritātes e, fonda nozīme 2007. Mm, gadā, tad, kad mums likās kritiz, svarīgi kritizēt šo uh, instrumentu, mēs runājām par lielāku elastīgumu ir nepieciešama um, liela elastīguma pakāpe, lai mēs varētu atbildēt uz tām problēmām, kas katru dienu ir savādākas. Piemēram, pareizi ir tas, kā tiek paredzēts tāds īslaiks desmit nedēļas, kuru laikā dalību valstīm aktīvi jārīkojās. Bet mēs redzam arī to, ka Dažos gadījumos šis kopējais zaudējums ir ļoti nozīmīgs, un tādēļ katrā atsevišķajā gadījumā uh, Uh, jāizsver uh, lēmumu, kas tad katrā konkrētajā gadījumā ir skarts un kā palīdzēt. Dažādas komitejas ir izteikušas savas domas, ir vērsušās arī pie padomas, bet padoma rīkojas tā, it kā tā nebūtu to redzējusi. Tātad mēs vēl vienreiz uzsveram uz to, ka ir nepieciešams pārbaudīt šo elastīgumu pakāpi lai solidaritātes fonds darbotos vēl labāk un varētu tikt vēl labāk izmantots, risinot šīs ļoti lielās problēmas, ar kurām saskaramies. Tādēļ vēlos jūs, komisāra punkts, komisāra kungs, lūgt trešo un vienpadsmito punktu šajā rezolūcijā īpaši izskatīt, lai uh, elastīgums tiktu garantēts un nevis uh, tā kā dalība valsts to vēlas. Tās vēlas vienkārši labāku garantiju tam, ka reakcija būs ātra, bet gan reaģēt uz šiem punktiem tā, lai radītu likumdošanas akts un lai parūpētos par tiešām elastīgu to pielietošanu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Tik tiešām pēdējo laiku notikumi ir ļoti satraucoši. Eiropas eh, dienvidi, eh, dienvidos ir notiek ugunsgrēki un katru reizi tie kļūst aizvien e, postošāki. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams darīt vairāk nekā e, tikai kārtējo rezolūciju pieņemt parlamentā. Mēžu ugunsgrēki notiek dažādu iemeslu pēc, un tomēr neviens nevar noliegt to, kā e, liela nozīme to rašanās cēloņos ir globālajai sasilšanai. Un ļoti žēl, ka Eiropas parlaments vēl nav skaidri aicinājis komisiju rīkoties un izmantot visus tās rīcībā esošos eh, resursus. Ne upuri, ne ciestie zaudējumi eh, nevar tik nekādā veidā attaisnoti ar jebkāda veida birokrātiju. Mums ir jārīkojas, jāmobilizē visi resursi, jārīkojas koordinēti un jāveido preventīvas politikas ir jāapzinās eh, tāpat arī atbildība katrai dalībvalstī, tajā pašā laikā saprotot to, ka šos jautājumus nespēja risināt viena, kon eh, viena konkrēta dalībvalsts, un klimata pārmaiņas ietekmē pilnīgi visas dalībvalsts, tāpēc jādarbojas ir kopīgi, un tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem, kas mūsu parlamentam ir vistuvākajā laikā, ir panākt to, lai Eiropas Savienība eh, Kopenhāgenes samita laikā nonāk pie skaidriem mērķiem, lai varētu mazināt siltumnīca eh, efektu izraisošo eh, gāzu izmešu apjomus, lai mazinātu ugunsgrēku cēloņus, kas savukārt arī eh, ietekmē klimata pārmaiņas. Tāpēc Apstiprināt eh, šo rezolūciju šobrīd ir parlamenta izaicinājums, taču, lai varētu sasniegt eh, nospraustos mērķus, mums ir jāpanāk, eh, mums ir jāizvairās no tā, lai turpinātu degt Eiropas dienvidē. Paldies, tagad Lopes kundze, divas minūtes lūdzu. Gracias, senora prezidente. Paldies, priekšsēdētājs, komisārkungs deputātām un kungi, diemžēl Šajā šī gada pirmajā plenārsēdē mums ir jārisina skumjais un tradicionāls jautājums dabas katastrofas eh, un ugunsgrēki. Atkal mēs atgriežamies eh, pie jautājuma par uh, ugunsgrēku skaitu pieaugumu. Tieši tāpat tas notika 2009. gada vasarā. Jāpiemina 20 bojā gājušās uh, cilvēku dzīves, uh, un tāpat arī ievainojums guvušie daudzi no šiem notikumiem notika arī manā valstī. Un mums ir jārīkojās, lai mēs varētu izvairīties no šādu katastrofu izraisošiem cēloņiem. Un mums ir arī jādomā par to, kā šādas katastrofas var ietekmēt eh, ekonomisko sabiedrisko dzīvi valstīs, eh, kur tie notiek, kā tās ietekmē apkārtējo vidi un e, turismu. Manā valstī izdega 22 tūkstoši hektāru, pusi no šīm zonām bija aizsargājums zonas un mēs eh, neesam pietiekami risinājuši šīs problēmas, kā to pieprasa pilsoņi. Eiropas institūcijas nevar vēl vienu gadu eh, palikt nogaidošā pozīcijā. Mums ir jābūt eh, Eh, rīkoties spējīgiem, sniegt atbalstu cietušajiem un nodrošināt ietekmēto zonu eh, maksimāli drīzu atgūšanos. Tāpat mums ir jādomā par preventīviem darbiem, arī eh, veidojot Eiropas civilās aizsardzības dienestu darbu. Un es gribētu aicināt Eiropas komisiju, lai tā analizē situāciju un pieņem piemērots un attiecīgus pasākumus, lai varētu uh, varētu kompensēt sociālos zaudējumus, ekonomiskos zaudējumus e, cilvēkiem, kas dzīvo ietekmētajās zonās. Un otrais aicinājums ir Spānijas valdībai, e, kurai piekritīs e, padomis prezidējušās valsts loma sākot ar 2010. gada janvāri lai tā liktu apzināties pārējām valstīm šos jautājumus un iekļautu to savas darba kārtības prioritāros jautājumos un atbl palīdzētu atbloķēt Eiropas solidaritātes fondu, lai sniegtu palīdzību. Tāpat arī Spānijas prezidentūrai ir skaidri jādomā par kopīgas Eiropas stratēģijas veidošanu šajā gadījumā un jādomā par preventīviem pasākumiem, kas veicinātu Eh, lielu ugunsgrēku novēršanu. Paldies! Paldies! Nākamā Balcānī kundze, divas minūtes lūdzu. Grazie, prezidente! Cari kolēģi! Paldies, priekšsēdētāja kundze, dārgās kolēģis, dāmas un kungi! Sociālistu un demokrātu politiskā grupa ir ļoti uzmanīgi raudzījusies situācijas uh, kāda ir situācijas attīstība. Itālijā pie Ligūrijas pēdējo dienu laikā ir izcēlušies meža ugunsgrēki un tie skar plašas apvidus. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi hm, būt vērīgiem, ir aktīvi jārīkojas, jāapkaro šie fenomeni, kas atkal un atkal atkārtojas. Tie nedrīkst atkal un atkal atkārtoties. Mums eh, jādara viss, lai novērstu to, ka šīs cikliskās katastrofas eh, mūs atkal skar. Domāju, ka Eiropa var aktīvi darboties, un tā var darboties aktīvi tikai tad, kad būs obligāti tiesiskie eh, akti proti likumi. Un mēs novērsīsim tā to, ka dūmos pārvēršas mūsu visu uh, kultūras vēsturi. Eiropas uh, dienvidos uh, Mm, pat nelieli ugunsgrēki izposta milzīgas vērtības. Mums ir nepieciešama labāka meža politika, mm, apstā, meža atjaunošana, apmežošana un jāvērst pret jebkuru spekulāciju, kas notiek tiešā vai netiešā veidā un kas ir saistīta ar šīm katastrofām vai varētu būt ar tām saistīta. Es domāju, ka vieglāk jābūt pieejai līdzekļiem Par to jārunā. Un šādi var samazināt dabas katastrofu sekas. Kā pirmais instruments jāpiemina solidaritātes fonds, tam jābūt fondam, kur pēc iespējas ātrāk var izmantot šajās teritorijās, kas ir skarstas. Paldies! Paldies, tagad Grostēts kundze, divas minūtes. Jo, madame la prezidente. Euh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, uzklausiet, 2001. gadā mēs jau prasījām Eiropas mehānismu, lai tiktu izveidot cilvēka tās aizsardzības uh, spēki. Tas bija uzreiz pēc 11. septembra, pēc tam mēs radījām fondu, un tad bija šis Barņie ziņojums, kas uzsvēra, ka ir nepieciešama solidaritāte. Un šī solidaritāte, jā, tā darbojas, bet tai jābūt efektīvākai. Tai jābūt efektīvākai, un mēs, va, mums jārīkojas ātrāk. Ir divi punkti, kur ir uh, jāuzlabo darbība. Tā ir ātra reakcija, pirmais Mēs vēlamies, un visi tie, kas nelaimīgā kārtā ir tikuši skarti, sodas par to, ka šīs procedūras ir pārāk garas un ka to īstenošana ir uh, saistīta ar gārām procedūrām, tā notiek lēni. Un redzam, ka uh, ugunsgrēku gadījumā jārīkojas tomēr ļoti ātri. Absolūti nepieciešams ir lielāks elastīguma līmenis Tas ir jā, jāgarantē. Un otrkārt, profilakse. Šajā uh, gadījumā netiek pietiekam daudz runāts, jo šeit ir subsidaritātes uh, uh, princips jāīsteno un tiek runāts par to, ka tā ir valstu uh, atbildība. Bet šī ugunsgrēki izposta bio daudzveidību. Ugunsgrēki izposta visu to, kas cilvēkam ir vērtīgi. Tā ir dzimtene, viņu cilvēkiem tā izposta mājas, viņu īpašums un nelaimīgā kārtā. Uh, Mm, arī cilvēki iet bojā, un uh, mums ir jārunā par profilaksi un jānovērš eh, jebkuras noziedzīgas darbības. Ir jāpārtrauc šī situācija, un tam ir nepieciešama finanšu līdzekļi. Ir absolūti nepieciešami labāki, uh, lielāki līdzekļi uh, lai mēs šajā Eiropas civilās aizsardzības mehānismu ietvaros būtu efektīvāki mūsu darbībā. Paraudzīsimies, lai mūsu budžets atbilstu šai problēmai. Un tas no mums prasa īpašu pieeju lauksaimniecības un mežsaimniecības politikām, par to netiek runāts pietiekam. Tātad reakcija, profilaks un uh, resursi ir jāizdara viss, lai uh, Eiropas dienvidos neatkārtotos šīs katastrofas. Paldies! Paldies! Tagad ar Zēnis kungs eh, divas minūtes lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi. Atkal uh, vienu, vēl, tātad vēl vienu gadu uh, Eiropas dienvidu skar meža ugunsgrēki, arī ASV un citur pasaulē tas notiek. Klimata pārmaiņas skar jo īpaši mežus vidusjūras reģionā, bet, kā jau teicu, arī citur pasaulē notiek katastrofas. Meža ugunsgrēki kaitē arī ekosistēmām un izposta dabas resursus. Šeit ir vajadzīgi Eiropas līmeņa pasākumi, lai cīnītos pret mežugunsgrēkiem un sniegtu atbalstu valstīm, kam ir bijuši īpaši smagi mežugunsgrēki, kā piemēram Grieķijai. Protams, ka zināms valstis parādīja nevisai labu sniegumu apkarojot mežugunsgrēkus un profilaks pasākums veicot. Tos varēja veikt intensīvāk un uh, labāk, bet ir būtiski, lai ap, aizsargātu jo īpaši tos mēžus, kas ir tuvu pie pilsētām un tuvu turistu uh, populārām vietām. Protams, ka droši vien ir cilvēki, kas gūst labumu no šiem meža ugunsgrēkiem. Tas uh, dažkārt tiek darīts spekulatīvu apsvērumu dēļ. Vēl varbūt ir kaut kādi uh, nacionālajie likumdošanas akti, kas izraisa nepareizu rīcību. Ir vajadzīgi pasākumi, lai atjaunotu mežus skartajos reģionos, un šeit ir jābūt arī Eiropas ieguldījumam klimata pārmaiņu apkarošanā, un ir nepieciešama arī koordinācija Eiropas līmenī, eh, koordinējot šos te apkarošanas pasākums un profilaktiskos pasākums. Uh, Mums ir jāizvērtē notikušais un raugoties uz nākotni, arī uz Kopenhāgenes sanāksmi jārīkojas. Mums jāvērš mūsu skatiens arī uz attīstības valstīm un šajā te būtiskajā konferencē ir jāpiemina arī attīstības valsts. Mums ir jābūt tiem, kas nāk klajā ar labu piemēru, kas rāda labu piemēru, nodrošina uh, meža aizsardzību. Un tas skar jo īpaši vidusjūras. Uh, reģionu. Tagad Pīperkungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze. Dāmas un kungi. Meža ugunskrēku dimensijas pārsniedz mazāko dalībvalstu reaģēšanas iespējas, it īpaši tajās, tajos reģionos, kur sausums ir ļoti ļoti uh, eh, izplatījies. Tādēļ Eiropas Savienība ir izveidojusi šo solidaritātes fondu, un mēs aicinām padomi bez kavēšanās eh, lietot šos līdzekļus. Eh, ir absolūti nepieciešams uh, apmežošanas pasākums veikt un atjaunatnes darbus. Solidaritātes fondu jāsavieno ar lauksaimniecības politiku un jāsniedz ilgspējīga palīdzība. Uh, Visādi citādi uh, ugunsgrēka apkarošana paliek nacionālās atbildības jautājums. Ir nepieciešams smagāki sodi tiem, kas uh, dedzina, un uh, vairāk nekā 30 gadu tad, ja ir pierādīta šī dedzināšanas fakta klātbūtne, un ir nepieciešama labāka apmācība. Arī Eiropai jādara vairāk, Eiropai labāk jākoordinē darbība. Eiropas ugunsdzēsēju spēku zinātība ir eh, jānodod tiem, kas strādā šajos reģionos, kur ir bieži meža ugunsgrēki, un ir nepieciešama labāka sadarbība pārobežu eh, kontekstā. Mēs sagaidām priekšlikumus no komisijas, bet neiejaucoties eh, dalību valstu kompetencei. Tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, tātad neiejaucoties dalību valstu kompetencei. Eiropas ugunsdzēsības eh, spēku un Eiropas ugunsdzēsības lidaparātu. Par to varētu padomāt, bet, dāmas un kungi, tad, ja mēs eh, visi būsim eh, optimizējuši nacionālās iespējas un finanšu palīdzību efektīvi sasniegs skartos reģionus. Uh, Diskusija par uh, katastrofas aizsardzības spēkiem tā, manuprāt, ir pāragra. Tātad spērsim pirmo soli un tad otro būtiskāko sākumā. Tā ir Eiropas palīdzība pašpalīdzībai, izmantojot solidaritātes fondu, apmācības uh, pasākums un uzlabotu Eiropas koordināciju. Paldies! Paldies! Tagad Ajelas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies! Es gribētu E, izteikt savu līdzjūtību un solidaritāti upuru ģimenēm, jo tie ir tiesa, ka katru vasaru mums šī situācija atkārtojas. Un, e, ir Eiropai beidziet nepieciešams instruments, kas būtu efektīvs un darboties spējīgs un arī mēs eh, domājot par ceļu drošību, un esmu, eh, esmu eksperts šajos jautājumos, mums ir jādomā par ceļu drošību gan eh, Eiropas līmenī, gan, gan val, nacionālā līmenī, tāpat arī jānodrošina intervences iespējas maksimāli drīzā laikā, un jādomā par to, kā mēs varam uzlabot profesionāļu izglītību, darba apstākļus, kā arī arī veidot prevencijas kultūru kopumā. Un pretējā gadījumā eh, mēs nevarēsim daudz darīt cīņā pret uh, ugunsgrēkiem. Un es arī domāju, ka Eh, Spānijas valdība jau ir eh, no savas puses veidojusi, strādājusi sensibilizācijas programmu gan valsts eh, dienvidos, gan arī ziemeļos, un arī runājot par lidmašīnu izmantošanu cīņā pret mežu ugunsgrēkiem, manuprāt, tā ir ļoti nozīmīga darbība. Taču Es gribētu uzsvērt to, cik nozīmīga ir solidaritātes fonda izmantošana, kas būtu ļoti noderīga šajā gadījumā. Paldies. Muchas gracias, Mr. Franco, please. Two minutes. Paldies, tagad Franko kungs, lūdzu, divas minūtes. Monsieur le Président. Priekšsēdētājs, komisārkungs, dāmas un kungi. E, Šovasār vēlreiz e, un kārtējo reiz e, vidusjūras ziemeļu piekraste bija liesmās. Tas notika gan eh, Francijā, gan Grieķijā, gan Spānijā, kad simtiem un tūkstošiem hektāru mežu izzuda dūmos un radīja ārkārtīgi lielus zaudējumus un neatgriezeniskus zaudējumus bioloģiskai daudzveidībai, kā arī gāja bojā vairākas cilvēku dzīvības. Un, eh, gadu no gada šī situācija atkārtojas un eh, ņemot vērā globālo sasilšanu, Mēža ugunsgrēki kļūst aizvien postošāk, tāpēc es aicinu uh, Eiropas uh, sabiedrisko domu labāk koordinēt rīcību un labāk mobilizēties cīņai pret ugunsgrēkiem. Un es vēlētos, lai tiktu konkretizēts plaša Eiropas vidusjūras eh, sadarbības projekta cīņā pret mēžu ugunsgrēkiem, Eh, Savienībai eh, Vidusjūras eh, apvienības ietvaros. Un es apsveicu esošās iniciatīvas un konkrēti Eiropas informācijas sistēmu par ugunsgrēkiem pilotu projektu, un tomēr es gribētu pārskatīt Eiropas Savienības solidaritātes fondu, lai tas kļūtu par darboties spējīgu rīku cīņā krīzes gadījumos un lai varētu stiprināt Eiropas aizsardzības spēku cīņā pret mēžu ugunsgrēkiem kā jau to bija iedomājies Mišels Barņē 2006. gadā, lai varētu labāk cīnīties pret ugunsgrēkiem dalībvalstīs un arī ārvalstīs. Un es domāju, ka viena no problēmām, eh, vien no, viens no problēmu risinājumiem ir eh, apmaiņa ar labu praksi un apmaiņa ar zināšanām, un es gribētu eh, darīt Eh, to zinām jums to nozīmīgo lomu, kas ir me, mežu ugunsgrēku eh, dzēsējiem manā reģionā. Paldies! Thank you, Madam Eilar. Paldies. Tagad Korholas kundze divas minūtes. Mies. Kulunut vuosi on ollut yksi surullisimpia metsä... Priekšsēdētājs eh, kungs, pagājušais gads bija viens no mm, bēdīgākajiem attiecībā uz mežu ugunsgrēku izplatību. Gāja bojā tūkstošiem hektāru mežu tas bija, tās bija lielas nelaimes, un ir daudz teorijas, kas to izraisa. Runā par klimatu pārmaiņām, runā par to, ka Eiropā mums jāgatavojas garākiem uh, meža ugunsgrēkiem uh, ne tikai jūnī, no jūnija līdz septembrim. Vasaras ir karstas, sausas, un īpaši dienvidos ir lielāks ugunsgrēku uh, risks. Jau martā uh, pieredzējām plašas ugunsgrēkus Spānijā. Uh, Bet problēma ir arī kādā citā apstāklī. Ir izmainījušies dabas apstākļi un vidas pētnieki ir konstatējuši, ka, mm, piemēram, Kalifornijā ugunsgrēki tos izraisa socioekonomiski faktori un tieši saistība ar klimatu pārmaiņām nav tieši pierādāma. Uh, ugunsgrēkus izmaina noteiktu koka veidu, augu stādīšanas, apmācības trūkums, uh, māju būvniecības politika un, piemēram, arī tas, ka trūkst uguns. Cēsēju, uh, un arī tas, ka nav pietiekam daudz spēka, lai noskaidrotu ugunsgrēku izraisītājus. Situācija mainās, tas ir skaidrs, bet uh, tas uh, ne jāpaskaidro visus iemeslus, kādēļ daudz gadus pēc kārtas situācija atkārtojas. Mums jāparaugās uz iemesliem, jo ugunsgrēka nākotnē ir atkarīga arī no mums. Mums jāpiemēro mūsu darbību izmainītiem apstākļiem. Mēs nedrīkstam kavēties. Paldies! Thank you! Paldies! Esijā kundze, divas minūtes lūdzu. Haluan yhtyä... Priekšstādātāja, ko profilaks. Piekrītu tiem, kas eh, teica, ka profilakse ir eh, ļoti nozīmīga, pat nozīmīgāka dažkārt nekā seku novēršana. Meža ugunsgrēki eh, Eiropas dienvidos parāda, ka to pārvarēšanai nepieciešama līdzekļi, nepieciešama satelītu novērošanas sistēmas un tādas līdzīgas trauksmes sistēmas, kādas, piemēram, jau Somijā ir gadiem ilgi. Un arī nacionālā līmenī mums jāparūpējas par to, lai ugunsdzēsēju aprīkojums būtu vismodernākais, lai mēs pēc iespējas ātri varētu kontrolēt ugunsgrēkus. Plūdi un citas uh, katastrofas ir saistītas ar klimatu pārmaiņām, un labākā profilakse ir uh, pieņemt, uh, un labākais risinājums ir pie, uh, noslēgt labu līgumu Kopenhāgenā. Mēs varam arī nacionālā līmenī aktīvi un labi rīkoties. Mums ir nepieciešama pareiza meža politika, mums ir nepieciešama meža aizsardzība un ir uh, jāstāda pareizie koki, pareizās koku sugas, lai šie uh, koki uh, varētu labāk pretoties ugunsgrēku riskiem. Uh, Mums ir uh, jāizmaina būv uh, politika un uh, jādara vairāk plūdu novēršanai. Jā, jāsaka, ka m, mm, lielā mērā šie pasākumi var tikt uh, atrisināt nacionālā līmenī un nevienmēr tā ir Eiropas Savienības uh, kompetence. Nacionālās iestādes ir par to atbildīgas. Tās ir atbildīgas arī par ļaunprātīgas darbības izmantošanu. Solidaritātes fonds ir tāda uh, tā kā ārkārtas palīdzība un es. Uh, domāju, ka dalību valstīm ir eh, daudz vairāk uzmanības jāpievērš profilaksē. Paldies! Next. Paldies! Nākamais ir Mato kungs. Divas minūtes, lūdzu. Gracias, señor presidente, señor comisario. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ugunsgrēks vienmēr ir traģēdija. Traģēdija no eh, cilvēciskā viedokļa, no apkārtējās vidas viedokļa, ekonomiskā un sociālā viedokļa. Un uh, Man bija tā nelaime, ka es dzīv, esmu dzīvojis un redzējis stūmā šos ugunsgrēkus dzīvodams Palmas salā Kanārija arhipelāgā, un es gribētu aicināt pieņemt vienbalsīgu rezolūciju, kas uh, varētu eh, pirmkārt eh, pieminēt bojāgājušos upurus, pieminēt tos, kuri strādājot pie, eh, strādājuši eh, brīvprātīgi pie ugunsgrēku eh, novēršanas. Otrkārt, atzīmē to, cik nozīmīgi ir cīņa pret sausumu. Un atzīmēt to, kādu postu izraišie ugunsgrēki, zaudējot katru gadu simtiem hektāru mežu. Kā arī to, cik Eh, cik eh, būtiski ir strādāt eh, pie tā, lai pirmāniem tiktu piemēroti attiecīgi sodi. Un cik būtiski ir veidot risku aizkavēšanas stratēģiju un stratēģiju kopumā, lai varētu cīnīties pret dabas katastrofām. Ir ļoti nozīmīgi sniegt palīdzību iedzīvotājiem, lai varētu e, uzturēt ražošanas potenciālu Un ir ļoti būtiski, jau tas tiks sacīts iepriekš, koordinācijas darbs. Un koordinācijas darbs starp dažādiem ko Eiropas Savienības eh, instrumentiem, solidaritātes fondu, citiem fondiem, eh, kas ir jāizmanto maksimāli eh, elastīgā veidā un arī tādi rīki kā Life Plus un meha mehānismi, kas mūsu rīcībā jau ir, lai apmainītos ar labākajām praksēm. Mums ir Eh, mūsuprāt, šī rezolūcija ir pareizais ceļš. Paldies, eh, paldies, un nākošais runātājs eh, ir Fernandes kungs manā sarakstā uz divām minūtēm. Priekšsēdētāja kungs. Sveicu komisāru kungu, dārgās kolēģis, dārgie kolēģi. Šis ir īstais brīdis parādīt solidaritāti. Bet mums ir arī iespēja, un es pat gribētu teikt mūsu pienākums ir izstrādāt grozījumus. Mums jāpiemērojas uh, apstākļiem, kas izmainās, un uh, jāmaina arī Eiropas solidaritātes fonds ar mērķi, lai tas varētu uh, efektīvāk un savlaicīgāk tikt pielietots. Mums eh, ir nepieciešams izmaiņas un uzlabojums meža politikā, mums ir nepieciešama Eiropas meža politika, kuras mērķis būtu augstāku vērtību piešķirt mežiem un vienlaikus darboties profilaktiski. Profilaktiski attiecībā uz meža ugunskrēkiem. Daudzās dalībvalstīs tas tā notiek. Manā dalībvalstī Portugālē pat nav šo mežu kartogrāfiska aptvēruma, pat kadastrāli nav īpaši skaidrs, kam šie meži pieder, un tas ir samērā sarežģīti veicot apmežošanas darbus, un arī jāpiemin profilakses nozīmīgi. Šeit gribu uzdot vienu jautājumu un izteikt vienu priekšlikumu. Vai mežus nevajadzētu uh, uh, ietvert Eiropas ekonomikas plānā. Un šādi mēs varētu veicināt uh, Eiropas ekonomikas atjaunotni, konjunktūras plānu. Un uh, šādas darbības uh, rezultātus mēs varētu izmantot un mm, ražot, piemēram, biomasu, uh, atjaunogos uh, energoresursus un šādi rīkojoties, mēs varētu uh, aizsargātu mūsu dabu, mēs vienlaikus aizsargātu dabu un radītu darba vietas. Un tas arī tagad ir viens no Eiropas lielajiem mērķiem. Paldies! Nākošais runātājs Van Mistelroja kungs, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, eh, praktiski ir labi, ka mēs eh, šajā pirmajā sēdes dienā runājam par katastrofām, par katastrofām, kas ir notikušas eh, Dienvidē Eiropā. Uh, Paldies kolēģiem, kas ir izstrādājuši tekstus. Rezolūcijas uh, uh, teksts ir uh, labs. Protams, ka mēs runājam šeit par lietas būtību, kas skar visus, kas ļoti nopietni skar pilsoņus. To mēs redzējām arī vēlēšana laikā. Solidaritāte ir ļoti nozīmīga tēma. Mēs redzam, ka meža ugunsgrēki ir. Dienvidē Eiropā, bet uh, ziemas mēnešos plūdi skar uh, citu citas Eiropas daļas. Reģionālas politikas, reģionālā komitejā mēs esam daudzkārt runājuši par dažādām iespējām, par dažādiem instrumentiem. Mēs negribam jauns instruments, bet mēs gribam labāku jau pastāvošo instrumentu izmantojumu. Tiem ir jābūt efektīvākiem. Un tas ir tas savādais šajā visā lietā. Dimas kungs, parlamentā mēs gluži precīzi teiktām, kā, ja, teicām, kā ir jābūt uzlabojumam veiktam, bet padomu to bloķē, tā bloķē šos mm, projekts jau divus gadus. Tādēļ jautājums, kas tad jādara, lai sāktos kādas izmaiņas? runājot teiksim, par ugunsgrēku dzēšanas lidaparātiem un uh, citiem tehniskiem līdzekļiem, ko ir prasījis uh, parlaments bet nekas nav noticis. Vai šis jautājums vēl vispār ir aktuāls padomē? Kas notiek? Un tagad par uh, cilvēks aizsardzības uh, spēkiem, par uh, šo vienību runājot. Kas notiek šajā jautājumā? Vai notiek uh, labākās uh, prakses pieredzes apmaiņa vai uh, dažādi uh, Eh, šādi, eh, vai šādu vienību pieredzes apmaiņa Eiropā notiek, tas taču ļoti nozīmīgs jautājums. Jā, nu labi, daudz jautājumus nevar centralizēt atrisināt, ir nepieciešams decentralizēts eh, risinājums dalībvalstīs, bet, piemēram, ir taču fondi, ir struktūra fondi. Kādēļ mēs nesākam ar konjunktūras plānu šai kontekstā, mežu atjaunotnēji? Ir nepieciešama rezolūcija, un tādēļ mēs no visas sirds to rīt atbalstīsim. Paldies! Kancijāna kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs. Rezolūcija, kuru iesniedz Eiropas Tautas partijas grupa un kuras nosaukums ir Davas katastrofas, ir dokuments, kur mēs skatām. Šeit ir daži punkti, kurus gribētu izcelt kas neparādās rezolūcijā, bet uh, tos gribētu pieminēt šeit un uh, iesniedz grozījums rezolūcijai. Šos jautājumus pieminot. Pavisam nesen ir notikusi vēl nesen katastrofa uh, Itālijā un uh, tur bija zemes nogruvumi un uh, gribu šeit minēt arī citas katastrofas, tātad ne tikai mēža ugunsgrēkus, arī plūdi nav, diemžēl, jauns fenomens. Mums ir eh, jāņem vērā eh, šīs te problēmas, eh, jāņem vērā, ka notiek klimata sasilšana un jāveic profilaktiski pasākumi. Arī būvniecības jomā ir jādomā par to, lai uh, nodrošinātu, ka tas ne, nesāsien situāciju. Šeit es domāju par eh, lauku reģioniem, par ūdens eh, pievadiem eh, un par citiem būvniecības darbiem, kas var veicināt zemes nogruvums. Tātad dabas katastrofas dažkārt var izraisīt arī cilvēka rīcība, un tad ir jāsod vainīgie. Noslēgumā gribētu teikt, ka ideja par neatkarīgas uh, palīdzības vienības izveidi ir laba ideja, un arī solidaritātes fonda izmantošana ir laba ideja, bet šīs te visas darbības vajadzētu paredzēt arī attiecībā uz citām dabas katastrofām. Šeit ir jāparedz vairāk līdzekļu un jāvienkāršo procedūras un jāveido labāka uh, koordinācijas sistēma, un to jau uzsver arī Mauraukungs. Paldies, Kanciāna kungs. Tas bija pēdējais runātājs uh, sarakstā. Tagad eh, varam pievērsties brīvā mikrofona procedūrai. Redz Maginesas kundze, kur grib izteikties. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Uzklausījušies debatas savā birojā un īrijā. Eh, Paties Dievam mums nav tik briesmīgi ugunsgrēki kā mūsu dienvidkaimiņu valstīs. Un divas lietas man pārsteidza. Šeit parlamentā mēs eh, runājam eh, gandrīz tikai par tām lietām, kas tieši skar mūsu valstis. Un runājot par debatēm par Lisabonas līgumu īrijā, mēs runājam par solidaritāti Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka šis ieradums runāt tikai par savu valsti būtu jālauž. Mums vajadzētu vairāk runāt par citām valstīm, lai būtu tāda sajūta, ka ir lielāka solidaritāte šī parlamenta deputātu vidū, runājot par pilsoņu bažām. Es, piemēram, gribētu arī, lai citi ņemtu vērā manu īrijas pilsoņu bāžas. Es domāju, tas mums varētu palīdzēt veicināt šo te ideju, ka Eiropa strādā visu labā, ka mēs nerūpējamies tikai par savām interesēm. Tas ir bijis viens no uh, Eiropas Savienības trūkumiem. Uh, Un eh, to mēs tagad redzam arī debatēs par Lisabonas līgumu. Es gribu atbalstīt tātad to, ko jūs darāt šeit, un gribu paust savu solidaritāti ar tiem, kuri ir cietuši no ugunsgrēkiem Dienvidē Eiropā. Un visbeidzot, eh, jā, vajadzētu atbrīvot eh, solidaritātes fondu līdzekļus, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Paldies! Paldies! Redzu Lopes Agilas kungu. Vienu minūtu, lūdzu. Senjor prezidente, komisārio. Priekšsēdētāji, komisār kungs. Esmu Eiropas eh, parlamenta deputāts eh, eh, pirmoreiz ievēlēts jūnijā, taču pilnīgi skaidri esmu novērojis, ka šīs temats katru gadu tiek skatīts septembrī šis jautājums uh, ugunsgrēki, kuros cieši tīpaši Eiropas eh, dienvidi Francija, Itālija, Spānija, Grieķija, jāpiemina ugunsgrēki Palmas salā, Kanārijas salās. Taču svarīgi ir tas, ka mēs apzināmies to, ka Šoreiz mums ir iespēja e, stiprināt e, pilsoniskuma e, saiknes, kur, kuru acīs Eiropa ir ar savu pievienoto vērtību, ar Eiropas pievienoto vērtību. Uh, E, preventīvajā darbā, koordinācijas darbā, institūcijas sadarbības e, jomā, sadarbojoties padomē komisijai parlamentam un sadarbojoties ar dalībvalstīm, tāpat arī e, pievienotā vērtība rieģēšanas jomā, lai mēs no debatēm pārietu pie darbībām un arī pie tā, ka mēs varētu pārvaldīt labāk solidaritātes fondu saskaroties ar ārkārtas situācijām. Un lai mēs tik tiešām varētu nākotnē risināt šos jautājumus. Labāk risināt jautājumus, kuri atkārtojas katru, no, eh, katru, eh, katru gadu. Paldies! Figueiredo kundze lūdzu nākošais runātājs. Mikrofons nav ieslēgts runātājai. Tagad ir priekšstādātāja kungs. Katru gadu uh, Eiropas uh, dienvidos notiek ugunsgrēki. Grieķija, Spānija, Itālija, Portugāla. Steidzam nepieciešams veikt visus pasākumus, lai novērstu šādu situāciju, jo ugunsgrēki izposta mūsu mežus, nonāvē zvērus, izposta bioloģisko daudzveidību, mēs zaudējam mājokļus un dažkārt arī cilvēki iet bojā. Ir nepieciešams daudz ko vairāk darīt lauku vidas attīstībā un arī lauksaimniecībai jābūt multifunkcionālai un jāveic profilaktiskie pasākumi. Tas sevi ietver arī vidusjūras reģiona mežu atjaunošanu un uh, lauksaimniecības veicināšana īpaši jāatbalsta nelielie lauksaimniecības uzņēmumi. Tas arī ir veids, kā novērst ugunsgrēkus. Paldies! Dārgie kolēģi, esmu gandarīta par to, ko komisārs Dīmas ir sacījis šī tēmata sakarā, un ka viņš ir pieminējis to, cik svarīgi ir sniegt palīdzību eh, arī taiskaitā pāri kontinentu robežām. Vai mēs formāli uh, varam eh, Vidusjūras Savienības ietvaros eh, papildus eh, Vidusjūras ekoloģiskai aizsardzībai paredzēt šo ļoti steidzamo palīdzību ugunsgrēku gadījumos un arī vai mēs varētu šo pieredzi dalīt ar Vidusjūras Savienības valstīm. Paldies! You, you for... Paldies! Paldies, ka ievērojāt arī uzstāšanās laiku. Un visbeidzot, Loāna kungs în vara acestui an portugalia spania priekšsēdētāji šovasar portugāla francija spānija itālija grieķija saskārās ar briesmīgiem ugunsgrēkiem grieķijā ugunsgrēki apdraudēja aptuveni 21 tūkstoši hektāru zemes iznīcināja mājas Mums ir nepieciešami koordinēti pūliņi Eiropas līmenī. Francija, Kipra, Spānija nosūtīja lidmašīnas, lai varētu cīnīties pret ugunsgrēkiem un Eiropas stratēģija šķiet bija pareizā, tā bija noderīga. Eiropas Savienības solidaritātes fonds, protams, var tikt izmantots šādu veidu situācijās risinot un uzņemoties eh, zināmu daļu izdevumu, lai eh, piedāvātu gan eh, pagaidu mītekļus cilvēkiem, gan plašākos risinājumus. Un es gribētu vērst uzmanību uz to, ka mums ir vajadzīgs mazāka birokrātijas un labāka pieeja šim fondam. Manā valstī, piemēram, pagājušajā gadā jūlijā. Ja Eh, notika dabas katastrofas, un šodien, 2009. gada septembrī, vēl aizvien finansējums nav ticis piešķirts Rumānijas valdībai. Es domāju, ka nākotnē mums ir nepieciešama patiesa mežu eh, politika, kas ir noturīga un laba pareiza intervences stratēģija. Paldies, un visbeidzot komisārs Dīmas Kungs noslēguma piezīmēm. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Priekšsēdētāji kungs, cienītās dāmas un kunga deputāti, vēlos pateikties Eiropas parlamenta deputātiem un deputātēm par viņu teikto, par diskusijām un par ļoti labajām idejām, kuras tikta, tika izteiktas un par jūsu priekšlikumiem. Īpaši apstākļi bieži vien uh, smagi e, skar e, gan cilvēkus, gan vidi. Un nākotnē par to jau arī tika runāts, ka e, klimata izmaiņu dēļ šīs katastrofas varētu atkārtoties un varētu būt arī tādas plašākas katastrofas. Tās būs ne tikai meža ugunsgrēka, un tie varētu aptvert ne tikai Eiropas dienvidus, bet arī Vidus Eiropu un iespējams arī Ziemeļa Eiropu. Būs arī citas katastrofas, kā, tādas kā plūdi. Tādēļ ir nozīmīgi, lai mēs uh, uzlabotu mūsu darbību gan administratīvi, gan labāk koordinētu darbību, lai patiesi šī pievienotā vērtība rodas. Un to apstiprināja arī šī uh, gada notikumi. Redzējām, ka Eiropas uh, Savienībai ir pienākums ne tikai kopumā reaģēt uz notiekošo, uh, bet arī uzlabot profilaktiskos pasākumus, un uz to norādīja daudzi šī vakara runātāji. Es uh, uh, gribētu atgādināt, ka jau februārī komisija izplatīja uh, paziņojumu, tika runāts par dabas katastrofu profilaksi, un profilaksi e, katastrofām, kuras izraisa cilvēka rīcība. Un komisija izteica noteikts priekšlikums. Mēs sagaidīsim Eiropas parlamenta komentārus par mūsu priekšlikumiem un gaidīsim arī Eiropas Savienības padomus mm, reakciju uz mūsu priekšlikumiem. Es domāju, ka šis parlaments noteikti ļoti ātri strādās un ātri iesniegs šos. Uh, uh, secinājumus. Mums ir nepieciešama arī aktīva darbības principi un šis rezolūcijas projekts, kas ir iesniegts, par kuru tiks balsots nākošajā sēdē, dos mums uh, iespēju konkrēti sākt darboties. Un vēl gribu uh, uzsvērt, ka šāda uh, aktīva uh, darbība un uh, Klimata pārmaiņas nosaka to, ka ir nepieciešama piemērošanās jaunajiem apstākļiem. Uz to arī norādīja jau. Ir nepieciešams arī eh, mainīt kopienas eh, struktūru meža politikā. Tas aizvien ir saistīts ar klimata pārmaiņu aspektiem šie jautājumi arī eh, mežugunsgrēki pēc eh, izsmeļošām diskusijām ir jāiesaist kopējā politikā. Ļoti nozīmīgi ir tie dokumenti, kas jau tika izsniegti un vēlos vērst jūs uzman, uzmanību uz pagājušās nedēļas dokumentiem. Tajos gāja runa par finansējumu. Un uh, raugoties nākotnē, uh, Kopenhāgenā tikšanās laikā uh, Būs jāveic liels darbs, būs jārunā par finansējumu, par finansējumu principiem un arī par piemērošanos klimatu pārmaiņām. Mēs runāsim arī par um, attīstības valstīm, jaunatīstības valstīm. Šeit ir nepieciešams veikt uh, veselu kārtu uh, pasākumu, lai šajās valstīs vainātu klimatu pārmaiņu sekas. Ar mērķi, lai šie reģioni mazāk uh, ciestu no kaitīgās uh, klimata pārmaiņu ietekmes. Es gribētu uh, piedāvāt negaidīt līdz 2013. gadam, lai sāktu īstenot šos uh, pasākumus, bet vēlos uh, aicināt jau 2010. gadā sākt darbot un aicina arī padomi uh, vienoties, lai atbilstoši finansējums tiktu piešķirts lai mēs varētu nekavējoties sākt īstenot šos pasākums un uh, valsts redzētu, ka Eiropas Savienība un arī rūpnieciskās valstis patiesi uh, rīkojas tā, kā piedāvā. Ļoti daudz, kas um, tika teikts, un manuprāt, tas arī ir ļoti uh, nozīmīgs, tātad ļoti daudz, kas tika teikts par kopienas līdzekļu izmantojumu. Regula lauksaimniecības attīstībai un reģionālās attīstības fonds uh, dod iespēju uh, īstenot nacionālos profilaktiskos apstākļus, un komisija arī izmantos tās rīcībā esošos līdzekļus. Mēs varam izmantot solidaritātes fondu, lai atbalstītu dalībvalstu centienus. Viens no runātājiem uh, pieminēja to, ka komisijas uh, darbībai jānotiek nekavējoties. Uh, Un um, tā ir uh, tēma, kurā ne, uh, gluži uh, skaidri netika nodalīti at, kopienas uh, mehānismi un uh, solidaritātes fonds. Tātad uh, saistībā ar uh, civilās aizsardzības uh, spēku uh, mobilizēšanu jāsaka, ka tam ir jānotiek patiesi tādā um, reālā laika režīmā. Uh, Un ja mēs runājam par mežugunsgrēkiem Grieķijā, tad praktiski stundas laikā šis mehānisms tiek iedarbināts. Un Grieķijas uh, valdība patiesi aktīvi uh, rīkojās un uzreiz arī lidmašīnas steidzās uh, palīgā un nākošajā dienā tās jau bija darba spējīgas un tā ir tāda um, mobilizācija, kas ir notikusi nekavējoties. Uh, Un, eh, kā jau teicu, mēs bijām pirmie gan uh, tsunami seku likvidēšanā, gan arī pēc uh, Katrīnas uh, viesļavētras uh, nelaimes. Uh, mēs bijām tie, kas uh, pirmie reaģēja. Tika teikti arī daudzi mm, atzinīgi vārdi par ātro reakciju pēdējo gadu laikā, bet ļoti piesardzīgi vārdi tika teikti par iespējām, kādas mums ir. Mūsu darbībai jābūt plašākai. Mums labāk jāaizsargā pilsoņi, vide un arī Eiropas pilsoņu īpašums. Tagad par solidaritātes fondu. Ļoti nozīmīgs ir tas, kas tika teikts. Mums ir nepieciešama lielāka elastība. Jā, tas tā ir. Un um, mums jābūt spējīgiem rīkoties pēc iespējas ātrāk. Uh, jo šī solidaritātes fonda izveidošanas filozofija nosaka to, ka uh, līdzekļus jāpiešķir ļoti ātri, ja uh, rodas tāda nepieciešamība pēc uh, katastrofām. Komisijai jābūt aktīvai uh, uzreiz, arī nacionālajām iestādēm jārēģē uzreiz. Ir nepieciešama tāda ļoti aktīva darbība. Tātad visi tie, kas uh, sāk darboties, uh, to darbībai jābūt ļoti ātrai. Un uh, jāraugās, kā pēc iespējas ātrāk var šos līdzekļus piešķirt un izmaksāt. Bet nu gada laikā saskaņā ar priekšstiem ir uh, šai uh, darbībai jānotiek. Ir pareizi tas, ka ir nepieciešama lielāka solidaritāte. Noslēgumā gribu teikt, man žēl, ka nav tik ļoti daudz laika, lai izsmeļoši runāt par visiem šiem būtiskajiem jautājumiem, bet vēl, vienam jautājumam vēlos pievērsties, jo daudzi no runātājiem pieminēja konjunktūras programmas, respektīvi ekonomikas atvesļošanas programmas. Jā, protams, ir pareizi, ka to starp ir arī pasākumi, kas ir vērsti uz dabas katastrofu profilaksi un novēršanu varētu, piemēram, mm, paredzēt to, ka tās sākt nākošajā gadā darboties, par to ir aktīvas diskusijas, un tam būtu pozitīva ietekme gan uz ekonomisko aktivitāti, gan uz situāciju kopumā, un tas varētu pozitīvi ietekmēt uh, mūsu uh, plānus. Jo ļoti lieli līdzekļi tiek izdoti, mm, lai atjaunotu uh, šos reģionus pēc postījumiem, un uh, tas ir saistīts ar lieliem līdzekļiem, un uh, profilaktiski rīkojoties, mēs varētu samazināt šos izdevumus. Un noslēgumā gribu teikt, ka meža ugunskrēku un citu katastrofu risku, tad, piemēram, u, zemestrīces un uh, arī citas darbības vēlos uh, minēt Šeit aktīvi ir eh, dažādi spēki, vēlos pieminēt arī to, ka um, ehm, karavīri ir aktīvi bijuši un, piemēram, Libāns bēgļu. Uh, eh, Libānas gadījumā bēgļi tika pārvietot uz drošiem uh, reģioniem, tātad uh, dažādi spēki tiek iesaistīti jautājumu risināšanā. Mēs uh, nevarēsim uh, visus riskus novērst, bet uh, mūsu solidaritāte palīdz rast risinājumu un mēs varam ātrāk reaģēt. Uh, Komisija apņems aktīvi strādāt un aizvien izteikt jaunas iniciatīvas un strādāt, lai tiktu aizsargāti pilsoņi un vide. Noslēgumā vēlos pateikties parlamentam par uh, šo ļoti izteikto atbalstu un uh, visi līdzekļi jāizmanto visu pilsoņu labā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties pie mums un sniedzāt šādu uh, izvērstu atbildi. Paldies! Tātad debatas par šo darbkārtības punktu ir noslēgtas, balsojums notiks trešdien. Un tagad, manuprāt, mēs varam pāriet pie nākamā darbkārtības punkta. Un tas ir komisijas paziņojums. Brīvās tirzniecības nolīgums ar Dienvidu Koreju un, protams, īpaši runāsim par ieteikumu uz Eiropas rūpniecību. Un Aštons kundzi lūkšu izteikties, lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Jaunas eksporta iespējas uh, potenciāls ir Āzijas tirgos, kam ir liels izaugsmas potenciāls, bet arī iekļuvs barjeras ir augstas. Runājot par